komisija. Un eh, tad nebūs pilnīgi nekāda zaudējuma. Un tagad došu vārdu Hančars kundzei. Paldies, paldies visiem deputātiem, kas izteicās, eh, paldies par jūsu viedokļiem. Mēs uzklausījām arī tādas izaicinošas spriedumus, un mēs patiešām esam ārkārtīgi pateicīgi visiem, kas um, runāja debatēs. Uh, Mums ir jārunā arī par turpmākiem soļiem, kas ir spērami, un mums, protams, ir jāpiemina mūža izglītības princips, un tas arī ir jāatspoguļo mūsu nākotnes plānos, izveidojot energo kopienu Eiropas Savienībā. Es vēlējos reaģēt uz trim jautājumiem, ko uzdeva Turmes kungs. Proti, runājot par atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un vai šādu hierarhiju varētu izveidot arī attiecībā uz energopolitiku. Tas ir ļoti nozīmīgs komentārs, veiksmīga ideja, ja mēs runājam par šīs sistēmas decentralizāciju. Otrs jautājums, tātad Meronī doktrīna. Tā ir ļoti veca lieta, kas uh, jau bija pazīstama ogļu un tērauda kopienas laikos. Tur tika runāts par regulā, regulātoru aģentūru eh, pārliecīgajām pilnvarām un eh, ņemot vērā jaunās re regulējošās aģentūras izveidi, um, iepriekšējo aģentūru pilnvars tika definēts pārāk strikti. Protams, mēs šos noteikumus varam pārskatīt. Uh, bet eh, kādi varētu būt ieguvumi? Mums ir eh, varbūt nedaudz jāpavirzās malā no uh, lielajiem ierobežojumiem, ko mums uzliek šī Meronī doktrīna, un ir jāsāk darbs pie balts laps. Un vēl kāds komentārs, ko uh, izteica Turmes kungs, proti vai mēs varētu uzlabot uh, gāzes iepirkuma līgumus un spēkā esošos nosacījumus Mēs domājām par to, ka ir jāparūpējas par solidaritāti, arī iepi, iepērkot gāzi, nekādā veidā nepārkāpjot antitrasta noteikumus. Mēs vēlamies, eh, lai šeit būtu uh, Eh, labāks piedāvājums, eh, lai eh, būtu labāka informācijas apmaiņa, lai dalību valsts vestu sarunas, piemēram, ar vienu piegādātāju tādā veidā, izveidojot kopīgi vienotu platformu. Bet, protams, pie tā visa vēl ir jāstrādā, mums ir nepieciešams jauns domas, jauni piedāvājumi, un tad mēs virsīsimies uz priekšu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par jūsu paskaidrojumiem, Henčers kundze. Uh, Es vēlējos pavaicāt, vai ir kādi jautājumi zilās kartītes procedūras ietvaros. Viens kungs uz pacēla zilo kartīti, vēl kāds kungs, nu, bet vairāk, ne vairāk par trim, eh, četriem jautājumiem, un 30 eh, sekundes katram tiek dots. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Mešels Lebrēns no Valonijas parlamenta Bēļģijā. Uh, Es vēlējos jums pateikties par pasākumu organizēšanu un tāpat vēlējos pateikties klātesošiem ekspertiem. Es īstenībā viņiem varu piekrist. Protams, Eiropai ir nepieciešama, nepieciešams uh, vējš tās uh, burās. Mums ir jāiepuš jauna dzīvība šajā politikas jomā. Un, protams, mums ir ārkārtīgi daudz uh, vēl jāpaveic. Mums ir jāsaprot, ka ir uh, dažādas organizācijas, vietējās, lokālās organizācijas, kas ir jāpārliecina par mūsu domu pareizību. Reģionu komiteja pieņēma pilsētu mēru paktu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai varētu radīt patiesu solidaritāti Eiropas Savienības līmenī. Uh, Eiropas energo kopienas izveide uh, ir tāds projekts, par kur pareizību mums ir jāpārliecina savu vēlētāju. Paldies, paldies par jūsu piezīmi. Tagad Hannes Svobodas kungs lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir ļoti īs jautājums uh, prezentācijas sagatavotājiem. Es sēžu šeit, saka Svobodas kungs. Tā tad jūs veicāt pētījumu. Uh, Vai jūs esat gatavi dažas no idejām izstrādāt tā padziļinātāk un e, šis pētījums ir ļoti labs, bet e, tas ir jāpaudzē ar konkrētām detaļām un ir jāizskauž mūsu ceļā esošie šķēršļi. Tātad, ko mums vajadzētu darīt un e, kādam vajadzētu būt turpmākajam darbam Eiropas parlamentā, ņemot par šo, runājot par šo pētījumu Anna Zaļevska no Polijas Seima. Es ļoti augstu vērtēju to, ka tika organizēta šāda sanāksme. Es eh, izteikšos ļoti īsi, jo esmu paredzējis runāt arī darba grupā. Tātad viena ļoti īsa piezīme. Tad, kad mēs runājam par nosacījumiem, lai varētu uzlabot kopīgo energo politiku, bieži vien izskan vārds līgums, bet mums vajadzētu no tā izvairīties, jo visi vēlas izvairīties no šī vārda pieminēšanas. Bet mēs visi vēlamies iegūt vairāk skaidrības par to, kādu mēs vēlamies izveidot kopīgo energopolitiku. 2020. gada stratēģija īstenībā varētu būt pareizā atbild uz šo jautājumu, un tur mēs varētu iekļaut energopolitiku. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tikai ļoti īsi. Lūdzu, pēdējais jautājums. Zilās kartītes procedūras ietvaros. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Es pārstāvu Francijas Nacionālo asamblēju. Es vēlējos atsaukties uz Lekīlē kunga teikto. Viņš pārstāvēja ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Notikušās debatas noklausījos ar patiešām lielu interesi. Liels paldies par to organizāciju. Es vēlējos runāt par uh, e, CO2 emisiju samazināšanu līdz 2020. gadam. Uh, daudzi vēlas emisijas samazināt par 30%, nevis par 20%. Mums tas ir ļoti nopietni jāapskata un jāsaprot, kā šos mērķus ir iespējams saskaņot ar startautiskiem mērķiem, jo katram ir jānes vienāds sloks. Varbūt tad mēs varētu samazināt emisijas tiešām par 30% līdz 2020. gadam. Questions, yeah. Ladies first. Uh, Paldies, saka Henčers kundze. Tātad, ko mēs darīsim turpmāk ar šo pētījumu? Uh, tas ir profesoru, universitāšu darbinieku, juristu ziņā, lai varētu inicijēt debates par šiem jautājumiem, par to, kā turpināt to īstenošanu, un uh, tiek veidota programma arī konkrētās. Uh, organizācijās. Mēs vēlamies cilvēkus iedrošināt, diskutēt par šīm domām, par šiem piedāvājumiem. Un mēs vēlamies, lai tiktu organizētas debates par to, eh, kā turpināt attīstīt šajā pētījumā izskanējošos ierosinājumus un labās idejas. Protams, diskusijām ir jānorisinās pilnīgi visos iespējamos līmeņos, jo energoefektivitāte, energopatēriņš, e, tie ir jautājumi, kas nodarbina mūsu visu prātus, gan reģionālajā, gan lokālajā, gan Eiropas līmenī. Tādēļ mums vajadzētu padomāt par šo plānu e, turpmāku izstrādi un mēs ceram, ka visi eh, īsnībā aktīvi iesaistīsies šo plānu realizēšanā, nevis tikai mēs, piemēram, uzurpēsim to. Paldies! ja mēs runājam par uh, vārdu līgums, ja tas dalību valstīm izsaista, izraisa alerģiju, mēs to varam nosaukt, vien, piemēram, par aktu, par vienoto aktu. Uh, Eiropas vienotais akts, piemēram, bija ļoti veiksmīgs līgums, bet tas nebija tāds zelta vidusceļš. Paldies, paldies, turpinā Buzekungs. Paldies visiem ekspertiem, kas izteicās, un paldies par jūsu. Uh, izteikumiem, par jautājumiem un, protams, arī atbildēm. Vēlējos pavaicāt kolēģu uzmanību. Tā tad eh, vēl divas minūtes. Man ir jāpavēsta jums ļoti nozīmīga informācija. Es turpināšu poļu valodā. Tā tad. Tagad eh, visi dalībnieki strādās trijās darba grupās. Pirmā darba grupa Tā ir veltīts nosaukums energodrošība, diversitāte, solidaritāte un neatkarība energoapgādes jomā. Šo diskusiju vadīs Hannes Svoboda, Eiropas parlamenta deputāts, un um, Cecilija Toftrūna no uh, Zviedrijas Rīgsdāga. Un referents ir Jācik Zarišks Vojskis, kas pārstāv Eiropas parlamentu. Šī darba grupa paliks strādāt tieši šajā pašā telpā. Otrā darba grupa nesā no, nes nosaukumu enerģijas vienotais tirgus, konkurence, regulācija, regulējums un uh, energo uh, avotu cenas. Anājas kungs no Spānijas parlamenta vadīs šo diskusiju kopīgi ar Valēnas kundzi no Eiropas parlamenta. Referents ir Feliks Lavija Martīnes no Spānijas parlamenta. Tātad otrā darba grupa tiksies zālē 3C50. Tā uh, ir zāle, kas īstenībā atrodas pretējā pusē šai zālē, tātad 3C50 šajā pašā stāvā. Trešā darba grupa ir nosaukta enerģija un vide, jaunas, uh, jauni atjaunīgi energo avot un tehnoloģijas. To vadīs Klods Turmes no Eiropas parlamenta un Jose Ignacio Palacios Suastī no Spānijas parlamenta. Kolega Jesus Alique Lopes Referents būs Jesus Alikve Lopesa kungs, arī no Spānijas parlamenta. Trešā darba grupa tiksies zālē 1A002. Tā ir zāle, kas atrodas pirmajā stāvā, tā tad tieši zem plenārsēžu zāles, kur mēs pašreiz atrodamies, bet divus stāvus zemāk. Eh, visur arī ir eh, norādīts, kā atrast ceļu uz šīm zālēm, kur atradīsies darba grupas. Mēs vēlētos arī palūgt, lai referenti ziņojums iesniegtu rīt līdz pulkstens deviņiem, lai ar tiem varētu iepazīstināt visus klātesošos plenārsēdē, kas norisināsies rītdien. Tā tad eh, mūsu referentiem būs smagi jāpastrādā šovakar. Šovakar pulksteins 19.30 būs kokteļu pieņemšana, kurai sekos oficiālās vakariņas. Es vēlējos jūs visus uzaicināt uz pieņemšanu un pēc tam arī uz vakariņām. Šis pasākums notiks Jehudi Menuhina vārdā nosauktajā zālē pirmajā stāvā. Arī ļoti tuvu 1A002 zālei. Tā tad Jehudi Menuhina uh, zāle un visur jūs atradīsiet arī norādes, kā atrast uh, šīs telpas. Tātad rīt mēs atkal tiksimies, bet tagad uh, mēs sadalīsimies trīs darba grupās, pēc tam sekos kokteils un vakariņas. Paldies! Kolēģis no Spānijas senāta. Liels paldies viņam par sadarbību. Paldies! Dear colleagues, could we start the meeting, please? Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. On behalf of my co-chair and myself, I want to savā vārdā un manu līdzpriekšstādētāju vārdā vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt šajā darba grupā. Diemžēl nevaram jums ļaut ilgāku pārtraukumu, lai iedzētu kādu garšīgu kafiju vai tēju. Bet, nu, diemžēl nevarat līdzi paņemt kafijas tasītes un, un dzert šeit. Nāksies izdzert visu ārpusē. Nu, tāda nu ir dzīve. Un tagad ļaušu izteikties manai kolēģei no Zviedrijas parlamenta, bet es pirms teikšu, kā mani sauc. Esmu Hannes Svoboda. Uh, un jau kopš 96. gada strādāja Eiropas parlamentā, ārlietu komitejā un enerģētikas un rūpniecības komitejā arī strādāja. Esmu arī bijis Centrālāzijas delegācijas loceklis, arī tur tiek runāts par uh, enerģētikas jautājumiem, darbojos arī ASV delegācijas ietveros. Nu, pamatdoma ir tāda, ka mēs šeit nevis atkal turpināsim uh, tās pašas debats, kas ir bijušas plenārsēdē, bet runāsim tagad par to jautājumu, ko ierosinās mūsu referents. Nu, kā jau teicu, varēsim tad diskutēt par šiem jautājumiem. Un turpināsim tad attiecīgi diskusijas. Vispirms pastāstīšu mazliet par referentu. Sarjuš Volski ir ievēlēts no Polijas, strādā Eiropas parlamentā, ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks un ir rakstījis ziņojumu par energopolitiku. Un par šo ziņojumu gan arī, lai visi deputāti nobalsoja par, Un viņš ļoti labi sadarbojas arī ar visām politiskajām grupām un varējām panākt diezgan plašu vienošanos. Cienījamie! Cienījamie! Un tad varējām panākt diezgan plašu vienotību par tiem jautājumiem, kas ir iekļauti. Un diezgan plaši un labi varējām vienoties arī par to, ka ir jāveicina kopīga uh, ārlietu un drošības politika arī enerģētikas jomā. Mums jau bija diezgan slikta pieredze pagātnē, jo ne visos gadījumos mums bija līdzīgs viedoklis par gāzes piegādes drošību, piemēram, bet šobrīd ir tāda attieksme, ka tādu situāciju mēs vairs nepieļausim. Un tieši tādēļ šobrīd mēģinām pabeigt e, gāzes drošības direktīvu. Un šī direktīva komisijai dod ļoti labu pamatu, uh, lai arī nacionālās valdības varētu darboties vienoti, ja atkal tiktu pārtraukta gāzes piegādes. Un mēs varējām ļoti labi sadarboties ar sociāldemokrātiem, ar visām politiskām grupām un mēģinājām risināt šo jautājumu arī kopā ar Spānijas prezidentūru. Nu, vienkārši es gribēju jums parādīt, ka notiek daž, daudzi pasākumi, un mēs esam ļoti aktīvi noskaņoti un cenšamies darīt arī visu, kā jūs dzirdējat, labu ziņojumu no diviem juristiem. Un uh, Nu tad jūs jau dzirdējat, ka ir zināmi laika ierobežojumi, un arī šajā diskusijā mēs pieturēsimies pie tiem pašiem ierobežojumiem, un tad Sarjuš Voļski varētu mums prezentēt pamatīdējas par mūsu jautājumu. Viņš ir viens no labākajiem ekspertiem Eiropas parlamentā par šo jautājumu. Lūdzu, Jācek. Lielas paldies! Priekšstādātāji! Jā, tik tiešām šajā parlamentā mēs sākam domāt par kopīgu energopolitiku, tīpaši runājot par drošības aspektiem, jau 2007. gadā. Un tagad esam pavirzījušies daudz tālāk, jo jau tagad mums ir Lisabonas līgums, 294. pants Lisabonas līgumā, kas mums ļauj nodrošināt labāku sadarbību. Kā pieminēja Hannes Svoboda, mums ir jārunā vienā balsī kopīgi Eiropas Savienībai Un tad jādarbojas arī kopīgi un jāskatās uz enerģiju ne tikai kā uz tirzniecības vai ekonomikas objektu, bet arī kā uz drošības aspektu. Jautājums ir tāds, kā kopš 2006. gada esam sapratuši, ka tirgus netiek galā ar krīzi un nevar reaģēt uz krīzes situācijām attiecīgā veidā, un mēs redzējām arī, ka dalību valstis pašas par sevi netiek galā vienatnē. Ne Tāpēc mēs mēģinājām risināt, risinājums rast Eiropas Savienības līmenī. Un tad secinājums ir tāds, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina energodrošība visiem saviem iedzīvotājiem un valstīm. Un, ņemot vērā ģeopolitiskos faktorus un attiecīgās dimensijas, mēs varam teikt, ka sniedzam attiecīgo vēstījumu ka mums ir vajadzīga visaptveroša energodrošības politika. Un jūs noteikti zināt, kā Žaka Delora pētījums turpināja uh, izskatīt šo jautājumu, un plenārs sēdē mums tika prezentēta rezultāti. Šobrīd mēs pārbaudam solidaritātes politisko aspektu tad, kad mēs runājam par to, kā energopolitika, kur ir vajadzīga lielāka sol solidaritāte, uh, ir savienojama ar dalību valstu vēlme noteikt piegāžu struktūru pašiem spēkiem. Un tas attiecas arī uz dažādu energoavotu izmantošanu. Un tad šeit ir šī vēlme ņemt vērā dažādus faktorus un varam ņemt vērā attiecīgus nosacījumus. Vispirms ir jādomā par politisko gribu, un joprojām varam teikt, ka mēs meklējām kopsaucēju starp uh, Eiropas parlamenta nostāju un padomes nostāju, un pagaidām, diemžēl, politiskā grība nav pietiekama. Un tagad mēs runājam par likumu normām, kas tiek gatavots un, kas tiek gatavots un grozītas Eiropas parlamentā. Tagad jau pavisam drīz tiks pabeigts darbs pie uh, gāzes piegādes direktīvas, un diemžēl nav nemaz tik viegli risināt jautājums ar padome. Lisabonas līgums ar 194. pāntu piedāvā mums jaunas iespējas, jo tā ir iespēja regulēt attiecīgo jomu, un mums tagad ir iespēja solidaritāti un energo piegādes drošību pārvērst likumu normās. Mums tagad ir attiecīgie instrumenti, kas ir pieejami, un, piemēram, tiek runāts arī par preventīviem pasākumiem, sākot ar, ar monitoringu, reakciju uz krīzes situācijām, uz. Un šādos gadījumos mēs varam izmantot pasākumus, lai prerogatīvas tiktu nodotas no dalību valstu līmeņa uz kopienas līmeni un tad komisija ir tiesības arī iejaukties, ja tiek pārtraukta energopiegāde. Un ne tikai tad, tad, kad kaut kas jau reāli notiek, bet arī tad, kad vienkārši pastāv apdraudējums. Mūsu nostāja ir tāda, ka ir vajadzīga kopienas pasākumi, piemēram, attiecībā uz investīcijiem infrastruktūrā, lai nodrošinātu starpsavienojumus. Institucionālā līmenī mēs piedāvājam iekļaut jaunu, jaunas kompetences, piemēram, Eštonas kundzei, attiecībā uz trešajām valstīm, mēs runājam šeit par piegādes valstīm vai par tranzīta valstīm. Un šeit parakstot nolīgumus, lai arī kādi būs šie nolīgumi, Mēs varētu iekļaut arī energodrošības aspektus. Visi šie priekšlikumi tagad jau tiek iekļauti Eiropas parlamenta grozījumos, jo mēs tagad strādājam pie komisijas un uh, dalībvalstu iesniegtā priekšlikuma. Es saprotam, ka tas ir ambicios risinājums, bet noteikti meklējam dažādus variantus. Es saprotu, ka daudzos gadījumos dalību valstis un labprāt pašas risinātu problēmas, nevis atteiktos no zināmas suverenitātes un rīkotos kopā. Un šobrīd jautājums, protams, ir par to, kādas būs uh, kopienas pilnvaras saskaņā ar 194. pantu un kas tiks atspoguļots jaunajā regulējumā. Mēs šobrīd uh, nesakam to pašu, ko precīzi saka Delora. Uh, ziņojums, bet jebkurā gadījumā mūsu viedokļi daudzos gadījumos saskan. Un es ceru, ka šie priekšlikumi būs pieņemami arī dalību valstīm. Ja mums nesanāks energodrošības jautājumu risināšanu kopienas līmenī, tad vienkārši mūsu iedzīvotājiem nāksies maksāt uh, lielāku cenu un varēs būt arī energopiegādes problēmas, nopietni pārtraukumi, tad var ar, eh, rasties arī ģeopolitiskie risinājumi vai arī ģeopolitiskās sakas šajā situācijā. Piemēram, valstīm nāksies pakļauties politiskajam ierocim, kas ir vērsts pret valstīm, izmantojot energo piegādi. Un, nu, kā jau mēs zinām, bieži vien energo avoti tiek izmantot kā politisks ierocis. Lielas paldies, saka Svoboda kungs, paldies jums par ievadvārdiem. Jūs ļoti precīzi un arī lakoniski runājat. Nu, un tagad mēs varam diskutēt par visiem šiem jautājumiem. Es negribu tādu gāru sarakstu un visus saukt pēc vārdā, pēc kārtas. Jūs varat vienkārši pacelt roku un, un mēģināsim, protams, uh, ieraudzīt arī, kā jūs sauc. Un tagad sākam ar senioru vikāri no Itālijas. Viņš uz pirmais lūdzu. Grazie, prezidente. Mm. Paldies, priekšsādātāja kungs. Pēdējo gadu laikā Itālija darīs ārkārtīgi daudz, lai uzlabotu energodrošību, sadarbojoties ar saviem Eiropas partneriem. Viss veiktais darbs ir vērsts uz to, lai uzlabotu gāzes un elektrības pārvades tīklus, lai nodrošinātu lielāku uzglabāšanas kapacitāti, lai uzlabotu un palielinātu no atjaunojumiem energoresursiem iegūstumu enerģiju. Tāpat arī tiek meklētas energoresursu nogulas pašā Itālijā. Būtu labi, ja viss tiktu pietiekami vienkāršots un lai varētu veidot jaunu energoinfrastruktūru, kas būtu strateģiski izdevīgi Itālijai un tāpat, um, tātad runājot gan par uh, elektrību, gan par uh, gāzes pārvadi. Pēdējo pāris gadu laikā Itālija ir dubultojusi enerģijas ražošanu atjaunīgiem energoavotiem, un mēs atsāksim arī kodolenerģijas kodol izmantošanu, lai samazinātu fusi, fosilo kurināmo izmantošanu. Tāpat mēs cenšamies vienkāršot savas apstiprināšanas procedūras uh, ogļūdeņraža ieguvēji, jo šis resurs mums ir pieejams lielos daudzumos, protams, tāpat laikā respektējot Eiropas Savienības vidas standārts. Šie pasākumi ir tikai daži no plašākas mūsu valsts energostratēģijas, kura ir pozitīvi novērtēta uh, starptautiskajā energo aģentūrā pavisam nesen Itālijas energostratēģija. Ir vērsta uz to, lai 25% enerģijas līdz 2020. gadam sarapžotu atome, eh, no atomenerģijas. Šobrīd šis rādītājs ir 8,9% un 50% ir eh, šobrīd no fosīliem kurināmajiem. Tātad tas viss kopā dod 85% no mūsu kopējā patēriņa. Ja mēs varētu sasniegt šādu mērķi, tas padarītu Itāliju ne tikai drošāku energoapgādes jomā, bet tas paust arī zināmu energo solidaritāti ar mūsu partneriem un uh, nodrošināt tādu lielāku atbildīgumu vienam pret otru Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs ir Balcītis Kungs. No Lietuvas parlamenta. Paldies! Tikrai norėčiau padėkoti tiek komisijai, tiek Europos. Paldies, priekšsēdētāji! Es komisija un Eiropas parlaments vēlamies pateikties visiem, kas ir centušies risināt politikas jautājumus energosektorā. Šobrīd ir izdarīts diezgan daudz, ir saliktas prioritātes. Energo likumu paketes ir pieņemtas dažādas, un es zinu, ka šobrīd enerģētikas jomā nav iekšējā tirgus, un šeit ir divi iemesli tam. Runājot par šo iekšējo aspektu, tad ir jāpiemin tas, ka līdz šim politikas virziens nav bijis īpaši veiksmīgs. Dalību valstis savu politiku nepietiekamā mērā pārveido un var skaidri redzēt, ka dalību valstīm ir diezgan atšķirīgas intereses energopolitikas jomā, un tas atkal neveicina iekšējā tirgus izveidi. Otrais jautājums ir saistīts ar infrastruktūras trūkumiem. Es domāju, ka nevar runāt par enerģētikas iekšējo tirgu, ja šīs tirgus nav pietiekami savienots, ja trūkst savienojuma iespēja. Mums ir jābūt kopīgai nostājai runājot pār energo resursu piegādātājiem. Un šeit ir jārisina, protams, arī jautājums attiecībā uz Krievijas un Ukrainas attiecībām. Es atceros, ka tajā reizē astoņas dalību valstis cieta. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai, ja mēs, lai mēs samazinātu mūsu atkarību no ārējiem piegādātājiem. Es ļoti ceru, ka mēs pēc iespējas ātrāk varēsim izveidot darba grupu Eiropā, lai Eiropas Savienības valstu ekonomiskās intereses nekādā gadījumā neciestu šādā situācijā. Protams, vislabāk būtu no situācijām vispār izvairīties. Daudzos gadījumos dalību valstis atrodas ļoti tuvu, geogrāfiski tuvu kādai piegādātai valstī, un daudzos gadījumos veidojas atkarība tieši tādēļ, ka šī piegādātāja valsts piedāvā daudz izdevīgāku cenu, un manuprāt, tas ir tieši pretēji solidaritātes mērķiem, labāk būtu domāt par mūsu kopīgiem mērķiem un par to, ka svarīgākais mums ir vienotība tad, kad mēs runājam par nākotnes energopolitiku, mums ir jāizstāv visu 27 dalību valsts intereses. Paldies! Paldies mūsu pirmiem runātājiem, jo jūs izteicāties ļoti īsi un precīzi. Vārds nākošam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Šī diena ir bijusi ārkārtīgi interesanta, un kaut gan neesmu eksperts enerģētikas jomā, es jau ļoti daudz ko esmu uzzinājis. Gribētu izteikt pirmo komentāru par eh, šo 194. līgumu pantu, jo aplūkojot šo pantu, var redzēt, ka tāpat kā saistībā ar citiem eh, līguma pantiem ir tik panākts kaut kāds kompromiss, jo 191. Eh, pantā ir nospraustas kopīgās Savienības kompetences, tīpaši iekšējā tirgus vidē un pantā 194 ir rakstīts, ka līgums neietekmēs dalību valstu tiesības lemt par energoresursu izmantošanu. Kā jūs redzat, es nāku no valsts, kura tajā laikā, kad līgums tika slēgts, uzskatīja, ka tai vēl bija daudz energoresursi. Un šis eh, bija pants, kas mūsu valstī bija ļoti būtisks. Eh, Tā laikā, kad mēs izskatījām eh, šo ziņojumu Lordu palādā, un mēs savā ietekmes izvērtējumā ļoti izvērtējām šo punktu, bet jāsaka, tas ļoti sarežģīja visu šo jautājumu, kā mēs dzirdējām no tiesiskiem ekspertiem. Man ir trīs jautājumi. Pirmām kārtām, minot to komentāru, ko jau minēja mūsu referents Sarēšs Voļskis. Notiek diskusijas starp parlamentu un padomu šobrīd par gāzes piegādes drošību Mana izpratne ir tāda, ka Eiropas parlaments gribēja iekļaut regulā noteikumu, lai komisija izstrādātu ilgtermiņa piegādes stratēģiju. Vai šis, šī prasība tiks uh, uzstādīta kā neatņemama? Vai arī Vai uh, Eiropas parlamentam nevajadzētu runāt ar saviem kolēģiem nacionālos parlamentos un lai tie attiecīgi liktu spiedienu un lai tas tik tiešām tā saglabātos un lai tiktu panākts šāds trilogu risinājums? Mans otrs jautājums. Par direktīvu par ārkārtas naftas rezervēm, kas prasa, lai dalībvalsts uzglabātu lielākus uh, naftas krājumus līdz 2012. gada beigām. Uh, Eh, es nezinu, cik mums ir pierādījumu un faktu par to, cik eh, tiek uzlabotas, palielinātas eh, uzglabāšanas kapacitātes šiem papildus krājumiem, šīm rezervēm. Un beigās vēl viens jautājums par piegādes drošību un ilgtspējību, tātad par šo korelāciju. Tālākā nākotnē Eiropas Savienības ekonomikas uh, apstākļu uzlabošana būs atkarīga no ārējiem energo avotiem, bet vai pastāv risks, ka īstermiņa koncentrēšanās uz drošību samazinās mūsu iespējas sasniegt ilgspējības mērķus? Tātad šī korelācija starp šiem diviem rādītājiem ļoti būtiska, un es domāju, ka noteikti ir tālāk vēl jāizsver. Paldies! Paldies par jūsu jautājumiem! Dosim pēc tam iespējas arī šiem boiskiem atbildēt. Viņš arī darbojas šajā sarunvešanas eh, komiteja eh, grupā ar padomi par gāzes piegādes drošību. Un es domāju, ka šeit eh, tas nav nekāds klupšanas akmens. Jā, tur būs zināmas, teiksim, problēmas. Ir tādi mazāki klupšanas akmeņi, kur vairāk ir runa par komisijas lomu un komisijas pilnvarām īstenot un varbūt arī, teiksim, uzlikt veto tiesības vai mainīt uh, kaut kādus nacionālos nosacījumus zinām izmaiņu gadījumos, bet visā visumā noteikti būs centieni rast eh, risinājumu eh, turpmāko 2-3 nedēļu laikā. Tātad tā bija tāda uh, agrīna atbilde. Ramens jau kungs no Eiropas parlamenta jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par energo drošību Eiropas Savienībai. Manuprāt, energoefektivitāte ir ārkārtīgi būtisks faktors. Ir tātad jānodrošina energoefektivitāte, jo, lai mēs, jo tādējādi patērējot mazāk, mums būs vairāk energoresursu mūsu rīcībā. Eiropas Savienība spēj to sasniegt. Mums ir regulas un lēmumi eh, šai sakarībā, kas ir jāīsteno. Tātad īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu eh, energoresursu daudzumu Eiropas Savienībā. Tālāk, man ir zināmas šaubas eh, vienā jautājumā. Varbūt jāuzdod pašiem sev jautājums, vai dalība valstis spēs pārliecināt tas, ka katra valsts eh, saņems šo energodrošības nodrošinājumu Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, tātad pārliecināt katru dalību valsti. Varbūt katrai dalību valstī vajadzētu dot savu ieguldījumu šajā kopējā iekšējā energo tirgu. Varbūt katrai valstī vajadzētu specializēties kaut kādā vienā enerģijas veidā. Eh, šī nākotnes energo kopiena, eh, tai vajadzētu ņemt vērā to, kāds ir katras valsts eh, geogrāfiskais raksturojums, sociālais un pārējais, tātad ko šī konkrētā valsts varētu dot energo tirgu. Izveidojot šādu iekšējo tirgu, Eiropas Savienībai būs jānodrošina katras valsts energodrošība, bet tāpat laikā to visu veidojot ir jāizanalizē katras valsts raksturīgās iezīmes. Ir jānonāk pie secinājumiem, lai šī uh, politika kļūtu par realitāti. Mums ir nepieciešama spēcīgāka energo politika, mums ir nepieciešama labāka koordinācija. Uh, Un šī kooperācija nepieciešama ne tikai solidaritātei. Un tātad, kā es teicu, kā es uzsvēru, jāiet ar visas dalība valsts, neskatoties uz to, uh, kādas ir katras valsts pozīcijas un iespējas dot ieguldījumu šajā kopējā tirgu. Visiem centieniem jābūt kolektīviem. Un uh, šajā gadījumā noteikti ir runa nevis par kaut kādām dažām dalību valstīm. Tiem ir jābūt kopējam, kopējiem centieniem no visu 27 dalību valstu puses. Jo Tieši tādā veidā mēs spēsim labāk konkretizēt Eiropas Savienību. Dalībvalstu kopieni, kopīgi panākumi nosaka panākumu atslēgu. Paldies! Un tagad vārds Francijas Nacionālas asamblējas pārstāvim. Paldies! Es gribētu uh, sveikt mūsu draugu Sarjušu Vojsku, pateikties viņam par ievadu, gribu pateikt, ka es pilnībā piekrītu viņam. Es gribētu uzsvērt uh, vienu lietu. Mēs Šeit runājam par izšķiroši svarīgu problēmu Eiropai. Tātad Eiropas neatkarība faktiski. Domāju, ka mūs visus satrauc nodarbina šī problēma, bet, eh, protams, ir īpaši Centrāla Eiropas valsts un Austruma Eiropas valsts. Un um, nedrīkst katrs darboties atsevišķi. Šajā ziņojumā, kas mums ir izdalīts, mēs redzam, ka problēma ir galvenokārt šī neatkarība no Krievijas. Tātad panākt to. Domāju, ka šai sakarībā, un arī daudzās citās jomās, starp citu, tiek izstrādāti daudz ziņojumi. Manuprāt, mēs sfera, speram soļus uz priekšu, es pieņemu, ka mēs virzamies uz priekšu, neesmu droši, bet pieņemu, un tāpat laikā domāju, ka tomēr jāķers eh, pie konkrētām darbībām. Domāju, ka nepieciešams padziļināt, uh, padziļināt strādāt pie nacionāla līmeņa uh, problēmām un ir jānošķir skaidri šī problemātika. Tātad šī stratēģija, par kuru mēs runājam, un uh, reāli energo resursu ražošana. Dažkārt tas ir tāds tabū jautājums, jo uh, Dažas valsts nevēlas par to pārāk daudz runāt, tātad šis tabū jautājums dažkārt ir kodola enerģija. Es esmu pārliecināts, ka, lai Eiropa kļūtu neatkarīga, ir nepieciešams uh, kādu dienu atzīt un pieņemt kodola uh, enerģiju. Esmu pārliecināts, ka jā, šis jautājums ir tāds kā tabū, bet tad, kad mēs skaidri un gaiši saskaramies ar šo energo neatkarīgumu problēmu, tad es domāju, ka vairums Eiropas valstu uh, uh, sapratīs, par ko šeit ir runa, jo jautājums ir steidzams, ir nepieciešams steidzīgi nodrošināt šo neatkarīgumu. Gribētu izteikt vēl trešo piezīmi. Bija ļoti interesanti uzklausīt uh, šos uh, divus uh, juristus, tiesību speciālistus, bet uh, Es domāju, ka nevajag domāt par jaunu līgumu, jaunu tekstu. Šobrīd ir jānoskaidro, vai mums ir politiskā vēlme nodrošināt šādu a, Eiropas autonomai energo jomā. Nav nepieciešams nekāds jauns līguma teksts. Mums jau ir 194. pants, mums jau ir nodrošināta pastiprināto sadarbību, un domāju, ka sepcit to arī vajag izmantot. Gribu norādīt, ka pagājušā piekdienā notika pirmais šāds sadarbi, pastiprinātās sadarbības uh, uh, gadījums uh, tieslietu jomā. Domāju, ka tā ir laba ziņa, jo tas ļauj, manuprāt, tās ir 14 valsts, kuras piedalās šajā konkrētajā pasti, pastiprinātās sadarbības mehānismā par šķiršanās tiesībām un juridisko aspektu. Domāju, ka tā ir laba ziņa, jo nedrīkst pieļaut to, ka mēs strādājam dažādos virzienos, bet eh, ja eh, dažas dalība valsts nolēma ātrāk virzīties uz priekšu, tas nozīmē, ka visas pārējās tiek gaidīts un aicināts tām pievienoties. Tāpēc, kā es teicu, domāju, nekādā gadījumā nav nepieciešams jauns līgums šajā jautājumā. Mums ir visnepieciešami instrumenti, un kas ir nepieciešams, tas ir politiskā griba. Tātad skaidra apņēmība konkrētā jautājumā, kas ir izšķiroši svarīgs Eiropai, un tas ir tikpat svarīgs kā aizsardzība, kā drošība. Mums noteikti būs vēl ļoti smagas krīzes, un tieši tāpēc šodien par to ir jādomā, un es uh, nedomāju, ka to mēs panāksim ar kādiem jauniem līguma tekstiem, bet ir nepieciešama skaidra politiska griba un solidaritāte Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Un nākošais Tojas kundze no Itālijas, Eiropa eh, parlamenta. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties, ka jūs esat izveidojuši šo iniciatīvu un mums ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Esam par to diskutējuši arī Itālijas parlamentā. Un eh, es domāju, ka varētu piekrist lielos vilcienos tam, ko teica Francijas Nacionālās asamblejas pārstāvis. Tātad mums ir jābūt izpratnē par to, kādam ir jābūt tiesiskajam ietvaram. Vai tas būs jauns līgums vai citi risinājumi, kur ir tikpat iespējami kā arī šis piedāvātais līgums, tas viss ir atvērts. Mēs varam sadarboties arī citos veidos, un tomēr mums ir jāizveido konkrēts juridiskais ietvars. Nenovērtēsim pārāk zemu politisko apņemšanos. Bieži vien politika ir vienkārši vīzijas un uz tiem iešana. Pēdējos gados parlamentā esam novērojuši, ka brīdī, kad parādās integrēta politiskā politika, parādās, ka tam nav juridiska pamatojuma. Līdz ar to pat vislabākās vēlmes ir balstītas kā milzas uz māla kājām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā jauno notikumu attīstību. Mēs atceramies gāzes karu pēdiņās starp Ukrainu un Krieviju. Ja mēs vēlamies integrēt politiku tādu kā energo pakotne un citas politikas, juridisko ietvaru energo piegādai, energo drošībai, vēlreiz atkārtoju, mums ir nepieciešams juridiskais ietvars. Protams, ir nepieciešama politiskā griba, bet ir nepieciešams arī juridiskais pamatojums. Ir valstis, kurās eh, integrācija ir samērā grūti panākama, līdz ar to mums ir nepieciešama visiem piemērota juridiskā ietvara izveidošana. Jā, cik tālu mēs iesim, cik tas būs saistoši, tas mums ir jānolēm. Šeit eh, izskanēja jau darba grupā pieminētā energoresursu dažādošana. Mums ir jārunā par dažādiem geogrāfiskajiem koridoriem un par energoresursu piegādi bet uzskatu, ka mums būtu jārunā arī par citiem energoresursiem, jo diez vai mums izdosies panākt pilnīgu neatkarību no, fes, no fosīlo eh, fosīlo degvielu piegādātājiem. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt par uh, šīs atkarības samazināšanu un nevis pilnību pārtraukšanu. Es uzskatu, ka mums ir jārunā par energoresursu dažādošanu, dažādošana, dažādošana. Par to ir jārunā ne tikai parlamentā, bet arī, citā, arī citās vietās. Es uzskatu, ka bieži vien mēs dzirdam, ka tiek eh, nepietiek pietiekami novērtēta politisko lēmumu loma. Esmu dzirdējusi, ka tas tiek darīts gan ekonomiski apsvērumu dēļ, Ekonomiski ekonomisti parasti saka, ka ideoloģija nestrādā viņu labā, toties tie, kur izveido ideoloģiju, proti parlamentārieši, parasti runā par atjaunīgajiem energoresursiem. Ja mēs esam izveidojuši mērķus, tas pats attiecās arī uz manu valsti, tātad mērķis Eiropai ir sasniegt 2020. gada mērķis, tātad 20, 20, 20. Tas mums ir jāizdara. Kā to darīt, ir mūsu rokās. Šeit izskanēja arī energotaupības vārds, bet ja energotaupīšana nebūs saistoša, tad diez vai mums izdosies panākt šo 20-20-20 stratēģiju. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka runājot par dažādošanu, mēs nedrīkstam runā tikai un vienīgi par atjaunīgajiem energoresursiem. Mums ir jārunā arī par kodolenerģiju. Tā ir katras dalība valsts izvēle celt jaunu atomreaktoru vai nē. Es zinu, ka Ziemeļvalstis pie, piekrīt tām valstīm, kuras atbalsta kodolenerģiju. Es varbūt savu viedokam neizteikšu un tomēr uzskatu, ka energoresursiem jābūt dažādodiem. Uh, Mums ir jāizmanto pilnīgi visas patreiz pieejamās tehnoloģijas un visas mūsu zinātnisko sasniegumu virsotnes, lai nodrošinātu diversifikāciju. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt piegādes drošību Eiropā. Tikai tad. Ja mēs vēlamies būt pašpietiekami, tad mums neizdosies izvairīties no kodolenerģijas. Atcerēsimies arī ārpolitikas aspektu. Mēs Eiropas Savienības līmenī esam uzsākuši starpinstitucionālās reformas. Es zinu, ka ir izveidots atsevišķs komisāra postenis energo, energo jautājumiem. Uh, Ir eh, dalība valsts, kurās ir atsevišķi enerģijas ministri, bet mums ir jāizmanto viss šis Eiropas Savienības potenciāls, izveidojot attiecības arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Tātad, ko vēlējos teikt? Mums ir jārunā par energo tirzniecību un ne tikai par preču tirzniecību. Kožič kungs. Thank you, sir. I would say no Horvātijas. Paldies! Es vēlētos pateikt, ka, manuprāt, energodrošība Tās formālā definīcija ir sava veida ģeopolitiska spēle. Tas nozīmē, ka problēmas būtība, problēmas kodols ir vairāk spēle nekā politika. Ja mēs akceptējam šādu energodrošības definīciju, proti, ka energodrošība ir ģeopolitiska spēle, tad varbūt vajadzētu uzsvērt to, ka neviens šajā spēlē neiegūs, neviens tajā neuzvarēs. Mēs vēlamies, lai uzvar visi, bet ja mēs vēlamies izveidot kopīgus energopiegādes koridoru, vai tie būtu gāzes koridori, vai tie būtu naftas koridori, uh, Tad mēs sastopamies ar globālo aspektu. Vai tā būtu Turkmenistāna vai Vidusāzija? Neaizmirsīsim arī Ķīnu un Indiju, kas ir spēcīgi spēlētāji pasaules arēnā. Šobrīd Eiropas Savienība cīnās par savu vietu noteikš pie globālā noteikšanas un naftas resursu dalīšanas galda. Neaizmirsīsim to. Mums ir jāatcerās, ka mums ir zinām ierobežojumi. Proti, kā mēs definējam kopīgo energodrošības politiku. Jo neaizmirsīsim arī, ka šāda veida spēlē mums būs konf interešu konflikti un intereses, kuras nekādā veidā nevar tikt savilktas kopā viena ar otru. Tas, uz ko mums būtu jācenšās iet, ir mēģināt samazināt šīs pretrunas un mēģināt runāt, kaut vai runāt par kopīgiem mērķiem. Runājot par jaunākajām tehnoloģijām, atcerēsimies, ka uzņēmumi savā starpā karo, kurš būs vadošais, kurš izmantos jaunākās tehnoloģijas. Jo, piemēram, ja ir kāds vadošs uzņēmums, tad viņiem patiesībā ir strateģiski, strateģisks priekšrocības kopīgajā tirgū. Tas ir sava veida monopols. Es uzskatu, ka mums ir pašiem jāsaprot un jādefinē, kāda veida spēlē mēs parakstamies, jo dažādi pakalpojumi, dažādi uzņēmumi saka, ka energodrošība ir tas un tas un tas. Mums ir nepieciešama konkrēta energodrošības definīcija, un tad mēs arī varam saprast, kāda ir mūsu ierobežojuma, kāds ir mūsu ietvars. Tikai tad mēs varam runāt par kopīgu energopolitiku Eiropai. Paldies! Tagad es došu vārdu manai uh, otrai uh, e, priekšsēdētāju vietniecei, un tagad došu vārdu Kampuškungam no Slovēnijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi, godātie eksperti, cienījamie deputāti! Vēlējos iesākt ar to, ka šis debats ir ārkārtīgi interesants, un uzreiz jau pirmajā teikumā vēlētos pateikt, ka es atbalstu domu par kopīgas energopolitikas izveidu Eiropas Savienībā. Šeit jau bija kolēģi, kur pieskārās dažām no tēmām, kuras vēlētos pieminēt manā runā. Varbūt vēlētos vēlreiz uzsvērt investīcijas energo piegādē dažādās dalību valstīs. Šādā konte kontekstā uh, gribētu pateikt, ka ir apkopots ļoti daudz zināšanu. Ir dažādi attīstības līmeni energodrošībā dažādās dalību valstīs, bet uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par kopsaucēju. Līdz ar to runa iet par kopsaucēju definīciju. Kas būs kopsaucējs? Ko mēs par tādu izvēlamies? Tādējādi mēs Eiropas Savienībā varēsim nodrošināt vienotību un vienumu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs vēlamies uzsākt un doties pa kopīgu taku, proti progresa virzienā un nodrošināt kopīgu energo politiku, tad tas ir ļoti svarīgi. Thank you. And then... Prieksēdētāji, paldies. Nākošais ir Edman Vinbrat kungs no Polijas senāta lūdzu. Paldies. Ja, ja. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, es vēlētos pateikties Jacekam Sarjušam Voļskim par viņa lielisko ievadrunu. Un eh, līdz šim izskanējušais debatēs bija ļoti interesants. Klausoties teiktajā un piedaloties debatēs, man ir radusies sajūta, ka ikvienam ir sava veida taisnība, taču ir grūti saprast, kādā veidā šos dažādos skatu punktus varētu apvienot vienā kopīgā, vienā kopīgā parametrā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības um, kopīga energopolitika ir ārkārtīgi būtiska, bet tai ir jābalstās uz solidaritāti. Polija bija viena no pirmajām dalību valstīm, kura iestājās par kopīgu energopiegādes sistēmas izveidi, un tas ir tāpēc, ka mums ir zināms ģeopolitisks stāvoklis, ja tā varētu teikt. Līdz ar to mums ir ierobežot naftas un gāzes resursi, un arī piegāde nav īpaši dos, droša. Tas ir saistīts ar mūsu vēsturisko tas ir saistīts ar mūsu vēsturisko pieredzi, un jāsaka, ka Polijā ir daudzi, kur uzskata, ka mūsu energo piegāde ir likt uz spēles. Katrā ziņā tā ir apdraudēta, varbūt drusku, un tomēr apdraudēta. Atcerēsimies, ka šīs darba grupas nosaukums ir energo drošība, solidaritāte un savstarpējā atkarība, bet Eiropas Savienības ietvaros. Tas ir mūsu darba grupas nosaukums. Taču es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt par šiem trīs tēmām kā savstarpēji konkurējošām. Visi šie trīs elementi ir vienādojuma dažādas daļas, vienādojuma nezināmie. Ja mums ir dažādi energoresursi, bet nav pietiekama pārdales tīkla, tad pat to dažādību nenovedīs pie laba rezultāta. Vēl bez tam nav nekādas jēgas runāt par solidaritāti, ja nav izveidota infrastruktūra, kas šo solidārās valsts devumu varētu nodot citiem, un ja nav izveidota adekvāti energoresursu uzkrājumi. Tātad mēs nevaram runāt atdalīti. Mums ir jābūt pārliecinātiem un jādara viss iespējamais, lai energo piegāde un energo uzkrājumi būtu brīvi no politiskām spēlēm. Līdz ar to daudzveidība, savstarpēja pieejamība un solidaritāte viss ir saistīti. Tagad par energopiegādes daudzveidību. Es uzskatu, ka šā vienādojuma viena no sastāvdaļām ir energo uzkrājumi. Protams, ka mums ir jārunā arī par adekvātu energo taupīšanu, par sabiedrības izglītošanu, par jauniem pētījumiem energo uzkrājumos un energo taupībā. Tas viss jau notiek. Varbūt būtu būtiski runāt arī par politiskiem lēmumiem. Tādi jau ir pieņemti arī Polijā, pat Polijā. Līdz ar to Polijā šobrīd arvien aktuālāks kļūst runas par kodola reaktoru, un tāds tiek paredzēts uzcelt līdz 2020. gadam. Taču jautājums varbūt ir citas dabas. Jautājums ir, vai mēs varam piekrist, un tas arī ir mans jautājums Jacekam Šarīšam Voļskim, proti, kāda veida politisko gribu mēs vēlamies parādīt iedzīvotājiem un kāda ir mūsu politiskā vīzija. Serjus Volsks pieminēja šo politisko vīziju, bet eh, vai mums tāda ir, Es nedomāju, ka mums ir kopīga vīzija, vēl jau mazāk uzskat mums nav m, politiskas gribas. Dažkārt, ja mums ir vīzija, mums trūks politiskas gribas mūsu vīzijas jeb izstrādāto mērķu izpildai. Tātad tas bija pirmais jautājums par politisko gribu. Otrais jautājums. Piekrīt tiem, kur uzskata, ka mums vajadzētu izvairīties no mēķu savstarpējas pretstatīšanas. Pētījumi rāda, ka dažādām dalību valstīm ir dažādas intereses, un ir ļoti grūti rast kopsaucēju, ir ļoti grūti rast kopīgu valodu, proti dažādām dalību valstīm ir grūti vienoties. Bez tam ne, neaizmirsīsim, ka dažādās dalību valstīs uzņēmumiem bieži vien vienas dalību valsts ietvaros ir dažādas intereses. Līdz ar to, kolēģi, runājot par solidaritāti, un tas arī ir mans jautājums arī Švoļska kungam, kurš maksās par solidaritāti? Thank you, Mr. Whitprat. And then, and then... Liels paldies! Nākamā izteiksies Šana Bežetkundze no Francijas senāta lūdzu. Tas ir kungs, nevis kundze. Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Dārgie kolēģi, enerģētikas jautājums Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi sarežģīts. Visi mērķi, visas likmes ir ārkārtīgi saistītas. Un tāpēc ir ārkārtīgi sarežģīti īstenot politiku, neņemot vērā visu šo jautājumu kopumu. Mēs, lai Tas ir ārkārtīgi svarīgs sociālā, sociāls uh, vidas jautājums arī. Te runa par uh, atjaunīgiem energoavotiem un energoefektivitāti. Uh, šis jautājums ir atkarīgs arī no kopēja energotirgus izveidošana, kurš būtu balstīts uz elektrības un gāzes pārvades kopējiem Eiropas tīkliem. Tomēr risinājumi šeit nav acīm redzami. Uh, atjaunīgo energoresursu attīstīšana nebūtu nenozīmē labāku energodrošību, saules enerģija vai, teiksim, jaunas uh, saules paneļu uh, paudzes vai citi veidi. Uh, tos galvenokārt izgatavo Ķīna, tā tad nav tāda automātiska uh, saikne starp uh, atjaunīgiem energoresursiem un energodrošību, kaut gan tie šķiet ļoti svarīgi mūsu energo politikā. Tālāk gribu runāt par šo solidaritātes principu. Mēs, protams, visi esam viensprātis, ka, lai šī Eiropas solidaritāte darbotos tieši kādas eh, krīzes eh, gadījumā, būtu nepieciešami ļoti integrēti tīkli, kas ļautu elektrību vai citu kurināmo pārtransportēt eh, pār visu Eiropu. Tātad šādi tīkli būtu ārkārtīgi nepieciešami Uh, arī tāpēc, ka atjaunīgie energoresursi palielinās, uh, vēja enerģija netiek uh, konstanti ražot, tā nav tik paredzama un plānojama kā elektrība, un tāpēc ir nepieciešams paredzēt, kā, piemēram, vēja resursu enerģijas transportēšana var mazināties zināmos periodos. Neviena valsts nedrīkst mazināt savas investīcijas un paļauties uz to, ka citas valsts, kaimiņu valsts, ražos enerģiju to vietā krīzes gadījumā. Šai ziņā es piekrītu eh, savam kolēģim par eh, kodolenerģiju. Eiropas parlamentā tiks izskatīts jautājums, tiek izskatīts par, eh, jautājums par gāzes apgādes drošību, un arī tur šis princips jāņem vērā. Energo uh, drošības pārvaldības jautājums ir fundamentāli smalīgs. Tāpat laikā energoresursu sabalansētība Eiropas Savienībā nedrīkst kļūt par tādu kā pasmērķi. Katrai dalībvalstī ir jāspēj pašai definēt savu energoresursu kombināciju, dodot eh, priekšroku konkrētam energoavotam. Tieši šī dažādība var eh, veicināt energokopienas izveidošanos, un dalībvalsts tādā veidā varbūt savstarpēji atkarīgs, teiksim, kāda valsts, kas izmanto vairāk vēja enerģiju, tai būs nepieciešama enerģija, kura, piemēram, ražo eh, enerģiju kodolenerģijas veidā, vai izmantojot ogles vai gāzi. Tātad tieši šādā veidā šāda Eiropas kopienas energokopienu kūps taps realizējama. Un Tādā veidā mēs pie tā nonāksim pēc 10-15 gadiem. Pastiprināta sadarbība ārpus līgumiem, manuprāt, šķiet viss uh, precīzākais un labākais risinājums pašreizējā lietu kārtībā. Paldies! Liels paldies! Nākamais ir uh, FIF Dimikirankungs no Turcijas. Thank you very much. Paldies! Co-chairmans. Līdz priekšsēdētāji kungi, man patiešām ir liels gandarījums atrasties šajā zālē. Vēlēs pateikties Eiropas parlamentam un Spānijas parlamentiem par ieguldītajiem centieniem. Es esmu Turcijas Spānijas interparlamentārās draudzības grupas priekšsēdētājs. Tātad Līdz ar to man nu, sirdi patiešām pārņem siltas jūpas, jūtas atrodoties jūsu vidū. Tad, kad mēs runājam par energoapgādes drošību, Europe, really... protams, mums ir jārunā nevien par Eiropu, bet par visu pasauli kopumā. Ja mēs runājam par uh, drošības aspektiem. Tas tika arī atspoguļots jūsu ziņojumā. Ja mēs runājam par 2030. gadu, vismaz par 40% paaugstināsies pieprasījums pēc enerģijas, ja mēs salīdzinām ar pašreizējiem rādītājiem. Pēc 15 gadiem arī Turcijā divkāršosies enerģijas patēriņš. Līdz ar to energoapgādes drošība Eiropā un uh, tāpat apgādes drošība Turcijā. Mums ap šie elementi ir jāaplūko kopumā. Kā Eiropas Savienības kandidāta valsts, mēs tikām uzaicināti uz šo sanāksmi. Put, uh, es vēlējos izteikt arī vienu sūdzību. Neskatoties uz to, ka energo uh, politika Turcijā ir pilnībā pārņēmusi kīkumu un ķēru no Eiropas Savienības, nav nekādu atskaites kritēriju, un enerģētikas harta nav pārņemta. Uh, Mums ir arī jā, jāatver enerģētikas saruna nodaļa, tad, kad mēs vedam sarunas par iestāju Eiropas Savienībā. Jo runājot par Eiropas Savienības er, er, energoapgādes drošību, mēs nedrīkstam izlaist no acīm Turciju. 72% no gāzes un naftas resursiem atrodas kaimiņu valstīs, Turcijas kaimiņu valstīs, tātad eh, tuvējos austrumos, Kaukās valstīs un Centrālajā Azijā. Energo piegādes diversifikācija, protams, ir jāgarantē, bet mums ir jāpadomā arī par jaunajām energoavotiem, proti e, nevien Nigēriju, Krieviju un Norvēģiju, nē. Ir jau vairāk projekti, vairāk kolēģi minēja Nabuko atkārtoti. Un ir jau parakstīts starpvaldību nolīgums. Ir gan vairāki cilvēki, kas apgalvo, ka pateicoties Nabuko projektam mēs nevarēsim piesaistīt pietiekam daudz gāzes, bet 2014. gadā tie būs 8 miljārdi kubakme, kubikmetru un pēc tam 31 uh, miljons kubikmetru, miljārds kubikmetru. Vai tad ar to nepietiks, lai kaut nedaudz nosaktu pieprasījumu Eiropā? Nē. ir eh, pieprasījums eh, līdz tam laikam pieaugs par 200 miljardiem kubikmetru visā Eiropā. Ar Nabuko nepietiks līdz ar to. Ir vēl viena piegādes artērija, tātad Turcija, Grieķija, Itālija. Tas ir starpsavienojums, un mēs jau piegādājam enerģiju Grieķijai, pēc tam tā dodas uz Itāliju un iespējams no Itālijas uz citām Dienvidē Eiropas valstīm. Mums noteikti ir jāpadomā par to, ka ja Turcija pēc iespējas ātrāk kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, bet lai e, šo noteikumu izpildītu, mums ir jāatver e, sarunu vešanas nodaļa par enerģētiku. Lai garantētu energo apgādes drošību, ir jāpavien jāparūpējas par starpsavienojumiem starp Eiropu un Turciju elektrības jomā. Tā tas jau ir noticis un notiks vēl cits saskaņošanas pasākums šogad. Līdz ar to eh, varēs piegādāt elektrību no Turcijas uz Eiropu un otrādi. Mentioned, I, I said... Tika runāts par 20, 20, 20 mērķiem, bet īstenībā mums jārunā par 5 reiz 20. Tātad 2020. gadā 20% no atjaunīgiem energoavotiem par 20% jāpaukstina energoefektivitāte, 20% CO2 emisiju samazināšana. Bet Turcijā Mēs vēlamies uh, šo atjaunīgo energoavotu sadaļu kopīgajā enerģijas patēriņā palielināt līdz 30%. Līdz ar to Eiropa varēs nopirkt vairāk zaļu energoavotu no Turcijas, kad būs pienācis pareizais brīdis. Bet, ja mēs runājam par kodolu enerģiju, viens no kolēģiem to minēja. Es domāju, ka kodola enerģija arī būs viens no enerģijas avotiem gan Eiropā, gan visā pasaulē, Un arī Turcija uh, sāk sarunas par eh, to, ka varētu atvērt pirmo kodola reaktoru Turcijā. Un tas varētu sākt darboties pēc vairākiem gadiem. Paldies! Paldies! Paldies Demirikīram kungam, un tagad uzstāsies sekojušie runātāji. Mēs, protams, arī runāsim par Turcijas attīstību tagad. Turistedeski kungs no Slovākijas republikas lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Slovākija ir valsts, ko 2009. gada gāzes krīze skāra eh, visai smagi. Līdz ar to energoapgādes drošība un diversifikācija ir ļoti būtiski jautājumi. Un tieši pateicoties solidaritātei, mēs varējām pārvarēt grūtības, ar ko sastapāmies šajā smagajā gadā. Mums palīdzēja Čehijas republika, Vācija, Francija. Un šīs valstis mums ļāva saņemt gāzi pateicoties uh, pretējai pretplūsmai uh, gāzes uh, cauruļvadā, bet joprojām daudz jautājumu nav atrisināti. Ja mēs runājam par divpusējiem risinājumiem Eiropas Savienībā, es nevaru pietiekami daudz reižu atkārtot, cik eh, šis jautājums ir būtisks. Ir eh, Nord Stream, South Stream, Nabuko projekti, cauruļvadi, un visi šie projekti īstenībā ir privātu uzņēmumu interešu auglis. Nu, it kā valdības tur ir iesaistīts, bet pakārtotā veidā. Es nezinu, kādu lomu Eiropas Savienība var spēlēt, kā tā var garantēt konkrētus piegādes apjomus. Ir visai paradoxāla situācija, proti Šo cauruļvadu izveide samazina mūsu uh, jau esošā cauruļvadu kapacitāti. Tie ir 100 miljonu kubikmetru un īstenībā tā ir augsta kapacitāte. Tā tiek izmantot par apmēram 90%. Un ņemot vērā mūsu ekonomiskās intereses, šie jaunie paredzētie cauruļvadi radīs draudus. Papildus gāzei ir arī elektrība. Kādas ir prognozes? Mēs prognozējam, ka elektrības patēriņš pieaugs par 20%. Tāpat esam dzirdējuši, ka ir jāsamazina šis patēriņš par 20%, lai uh, varētu ietaupīt eh, patērētās enerģijas apjomu. Mēs uzskatām, ka ir eh, vairāk jāizmanto kodolenerģija, jo tas ir vienīgais iespējamais risinājums. Slovākijā mēs esam par to izšķīrušies, jo tikai tā mēs varēsim nosekt eh, paaugstināto pieprasījumu pēc elektrības. Un vēl kāds jautājums, eh, kas netika pietiekami plaši apspriests. Turcijas kolēģis to minēja. Lētākā enerģijas forma ir tāda enerģija, kuru jūs nepatērējat. Līdz ar to energo ietaupījumi mums ir nepieciešama vienota kopīga pieeja energo patēriņa jautājumos, jo Eiropas Savienībā, protams, ir liels atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Bet zinu, Es zinu, ir vairākas valstis manā uh, reģionā, kur enerģijas patēriņš bija 40% ņemot vērā IKP un salīdzinot tās ar uh, progresīvākām ES ekonomikām. Es domāju, par to mums noteikti vajadzētu pain painteresēties. Paldies! Paldies kolēģim no Slovākijas. Pēdējais runātājs ir uh, Ansē Buzokungs no Eiropas parlamenta. Uh, Un ja neviens cits nevēlas izteikties šovakar, tā tad varbūt, ja kāds kolēģis vēl vēlas izteikties, lūdzu uzrakstiet uh, savu vārdu. Tātad Grizienkungs no Eiropas parlamenta. Ansā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām vēlējos pateikties Jācekam Zarišam Volskim par to, ka viņš pievērs mūsu uzmanību energoapgādes drošībai. Īsnībā par to runājam jau vairāk gadu garumā. 2007. gada Eiropas parlamenta ziņojumā mēs runājam par to, ka kopiena ir jāpārliecina par energopolitikas iekļaušanu Lisabonas līgumā. Šis ziņojums īstenībā palīdzēja mums to garantēt. Mēs visi apzināmies, ka šeit ir jārunā arī par ģeopolitiku, un visi lielie spēlētāji vēlas uh, kaut ko no tā iegūt un uh, kontrolēt situāciju. Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm vienkārši nevajadzētu sēdēt rokas salikušām klēpī un pasīvi nolūkoties notikušajā. Mums ir jāgarantē energoapgādes drošība, energo piegādes drošība un ir eh, jāveido šis eh, dažādu energoavotu sajaukums. Mēs nevaram izveidot visu tādu individuālu pieeju. Vēlējos uzdot jautājumu Zarišvaļas kungam. Kādu lomu būtu jāspēlē mūsu kaimiņu valstīm, lai varētu garantēt energoapgādes drošību. Nu, piemēram, runājot par valstīm, kas atrodas vairāk austrumu daļā. Mēs runājam par austrumu partnerattiecībām. Arī par partneru valstīm, ar ko mums saista Eiropas partnerattiecību politikas saites. Protams, ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet mums ir arī ļoti nozīmīgi partneri ārpus Eiropas Savienības, kas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs runājam par energoapgādes drošību un arī sadali. Un šie partneri ir izšķirīgi svarīgi, lai varētu garantēt stabilitāti energotirgos. Otrs jautājums. Protams, Mēs pievēršam savu uzmanību tradicionāliem enerģētikas resursiem, vidējos austrumos, Kaspijas jūras reģionā, Ziemeļāfrikā. Bet ko mēs esam apjēguši, ir iespējami jauni energoavoti. Un ir atklātas jaunas atradnes. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, ko mēs domājam par Arktiku kā iespējamo uh, dabas resursu krātuvi. Uh, kuras uh, valsts ziņā ir jurisdikcija. Tas ir jautājums, ko mums ir jāatrisina, lai varētu izmantot energoresursus, kas atrodas šajā reģionā. Un te ir nu, tāds strīds ābols starp Krieviju un Norvēģiju. Jau agrāk mēs dzirdējām, ka Eiropas Savienība zināmā mērā ir e, nogurus no vairākām paplašināšanas kārtām un e, ir samazinājusies arī tās grība pieņemt jaunus līgumus. Tādēļ vēlējos pavaicāt referenta kungam, kā mēs varam cīnīties pret šo nogurumu, pret šo zināmo apātiju, kas ir iezagusies Eiropas Savienībā kā mēs varam kaut ko darīt lietas labā, lai eh, varbūt arī vairāk uzkurbulētu energopolitiku. Mēs esam noguruši no jauniem regulējumiem, no līgumiem, mums to ir gana, bet varbūt ir jāpieņem jauna likumdošana, lai eh, jau esošās politikas jomas varētu darboties labāk. Un tas ir jautājums, kas noteikti ir jāuzdod. Paldies! Paldies! Paldies Gustrup kungam. Un tagad Simona Vikāri no Itālijas parlamentu. Sī. Jūs varat jau intervenūta, bravo. Paldies, es jau iepriekš izteicos. Debats ir tik ārkārtīgi interesants. Es uh, gribēju paresināt tālāk dažas domas, komentārus, ko daži kolēģi izteica šīs pēcpusdienas laikā. Eh, lietas, ko es pati agrāk nepateicu. Es tik tiešām gribētu jums sirsnīgi pateikties par to, kas norganizējuši šo sanāksmi šodien un rīt, jo eh, sanāksmes, kas ir notikušas līdz šim, ir bijušas ļoti interesantas. Esmu pārliecināta, ka rītdien arī darbs būs interesants. Domāju, ka būtu ļoti noderīgi mums atkal kādreiz tikties pēc kāda laika līdzīgā veidā. Tātad, kā es teicu, es gribētu pakomentēt dažus kolēģi izteikumus Domāju, ka Francijas un Polijas eh, kolēģu izteikumi pilnībā atbilst manām domām. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, panākt eh, šo tiesisko sadarbību. Tas būtu vēlami, nepieciešami. Un es domāju, ka arī tehniski tas ir sasniedzams. Tālāk arī runājot par eh, šo iespējamo līgumu Es domāju, ka tā varētu būt pēdējā pakāpe visā procesā, kuru mums šobrīd vajadzētu uzsākt. Tagad mums vajadzētu strādāt uz sadarbības pamatiem. Jāveic tāds kā pionieru darbs, un varbūt tālāk kaut kad nākotnē mēs varētu censties nospraust kaut kādu fiksētāku ietvaru. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi atzīt to, ka mums ir jāstrādā no apakšas uz augšu, un uh, lēmumiem ir jābūt pieņemamiem visām dalībvalstīm. Visas dalībvalstis pašas atsevišķi jau sev nospraudušas mērķis līdz 2050. 50. gadam nodrošināt energo neatkarību, tātad gāzes, uh, elektrības un uh, citu energoresursu un veidu Uh, ziņā. Tātad mums vēl ir apmēram 40 gadi mūsu rīcībā, lai iziet šo pārejas periodu. Tā lai nākotnē mēs varētu nodrošināt ilgspējīgāku energo apgātu un lai mēs labāk varētu izmantot tos dažādos resursus, kas mums ir pieejami. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, gribētu teikt dažus vārdus par uh, kodolenerģētikas politiku. Mana valdība ir paudus sekojošu nostāju. Tā uzskata, ka Itālijas iedzīvotāji ir pauduši savu nostāju un kodolenerģija dotu būtisku ieguldījumu. Itālijā Baraks, Baraks Obama pēdējos mēnešos arī ir atsaucies uz to, ka kodolenerģija, tātad šie jaunie, jaunās paudzes kodol reaktori varētu dot savu ieguldījumu ilgtspējīgu energoresursu uh, nodrošināšanai Amerikā. Šobrīd jāsaka, tā ir viena no vienīgā G8 valstīm, kurai nav neviens uh, atomenerģijas uh, avots pašmājās. Un jāsaka, diezgan ilgu laiku Itālijas iedzīvotāji ir bijuši pret kodola enerģētiku. Mēs, protams, neesam pārāk tālu no Francijas robežas, un uh, uh, tajā ir diezgan daudz kodola reaktoru, bet es gribētu vēl pāris punktus minēt, ko minēja jūsu referents. Tika minēta šī jaunā gāzes direktīva. Es gribētu no referenta dzirdēt to, kāda veida pasākumi šai regulā tiks iekļauti, kāda infrastruktūra tur tiks paredzēta kāda veida starp savienojamība būt, būs paredzēta starp dalību valstīm, jo ļoti daudz šobrīd tiek investēts, lai nodrošinātu energodrošību un starp savienojamību. Paldies! Saka priekšsēdētāji, un pirms es dodu vārdu nākošam runātājam, Hannes Svobods kungs gribētu arī teikt dažus vārdus, jo viņam, diemžēl, ir jādodas prom no Briseles. Svobods kungs, dodam jums vārdu. Paldies priekšsēdētājas kundze, pavisam īsi. Man ir trīs piezīmes. Šī ir ārkārtīgi interesanta diskusija. Es esmu vairāk kārt vadījis līdzīgi raksturu sēdes, un jāsaka, tās ir vienas no interesantākajām, un es pilnībā piekrītu Vikārī kundzes teiktajam. Viena lieta ir šī dažādošana. Protams, pastāv dažādas dažādošanas iespējas. Ja mēs runājam par cauruļu vadiem, tad neaizmirstiet, ka vislabākā dažādošana ir eh, tieši gan eh, avotu, gan eh, un izvietojuma šī gāzesvada atrašanās vietas kombinācija. Jo ir ļoti svarīgi, kāda ir šī cauruļvada trajektorija, tātad, lai nodrošinātu nepārtrauktu un variētu gāzes piegādi. Tātad, kā es teicu, ir jādomā gan par jauniem avotiem, gan arī par jaunām šiem gāzes vadu trajektorijām, caur kurām valstīm tiet. Un es domāju, ka tas ir tāds pakāpenisks process, eh, par ko ir jādomā sākot jau ar Nabuko. Otra lieta saistībā ar līgumu. Domāju, ka strādāt pie jauna līguma, kas mainītu Lisabonas līgumu šobrīd, tas nebūtu īpaši noderīgi. Ja es pareizi sapratu mūsu viesrunātājs, viņi runāja par līgumu, kas nevis mainītu Lisabonas līgumu, bet varbūt būtu kā papildu elements. Tātad tas būtu tāds kā papildus līgums tiem, kas to vēlas, jo pretējā gadījumā jau tas ir jau no sākuma lemts neveiksmē. Tātad mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mums ir jāvērš uzmanību uz šo vēlmi. Un uh, pēdējais komentārs, varbūt nejaucoties referenta darbības lauciņā, bet uh, komentējot šīs sarunas, kas notiek par gāzes cauruļvadu, par gāzes apgādi. Mēs tātad cenšamies nodrošināt, lai būtu cauruļvadi, lai būtu atpakaļplūsmas, lai būtu savienojumi, lai nodrošinātu maksimālu gāzes piegādi. Un visas valstis uh, tiek prasīts līdzdarboties. Tur nav tāda iespējamība, varbūt jā, varbūt nē, bet Eiropas uh, kopiena prasa šādas investīcijas. Mēs zinām, ka Eiropas atvesļošanas programmas ietvaros tika pieņemts lēmums uh, starp parlamentu un padomi. Tad vairāk lēmumu jau ir pieņēmuši šai uh, ietvarā. Un darbs ir jāturpina. Un ir svarīgi, lai pēc trim gadiem visas dalībvalsts varētu garantēt, ka ir uh, iespējama pilnīga gāzes eh, piegāde, ja, teiksim, viens no elementiem iztrūktu. Tātad šis N-1 eh, noteikums, tā vispārīgāk runājot, nerunāju šeit par detalizētākām formulām, bet, kā es teicu, tas ir viens no pamata nosacījumiem gāzes apgādēji. Tātad nevis kaut kas teorētisks, bet eh, tas eh, būs, es ceru, likuma formā īstenots kaut kad pavisam drīz jau jūnijā. Tātad šīs bija manas trīs piezīmes par šīm ārkārtīgi interesantajām debatēm. Eh, gribu pateikties jums no Eiropas parlamenta puses. Es atvainojos, ka man jādodas prom, bet jūsu priekšā ir ļoti aburoši sēdz vadītāji un gribu pateikties arī Sarjušam Voļskim un es pārliecināts, ka viņš jums sniegs visas nepieciešamās atbildes. Paldies, priekšsēdētājs Vabodskungs. Best, uh, Centīšos darīt visu iespējamo sēdes vadīšanā, bet nedomāju, ka es ar jums varu sacensties jūsu iemaņu ziņā. Bet tagad gribētu dot vārdu Terezai Rieras kundzei, kas ir Eiropas parlamenta deputāte. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo... Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms varu piekrist Svobodas konga apkopojumam. Un man ir arī savs jautājums, par ko vēlos runāt. Vispirms atzīmēšu, ka šodien notiek ļoti interesanta diskusija, jo tieši tagad mēs cenšamies tagad nodefinēt savu kopīgo nostāju, bet nedrīkstam aizmirst pašu būtiskāko aspektu. Mēs šobrīd attīstam Eiropas Savienības energodrošības politiku, tā pašā laikā attīstam arī vides aizsardzības politiku. Tas nozīmē, ka nedrīkstam domāt par to, vi, un vienīgi, ka tā ir tā kā milzīgs enerģijas avots, jā, šobrīd ir fosila enerģija, šobrīd ir uh, kodola enerģija un fosilā, fosīlai kurināmie, protams, ir ierobežotie un padara mūs atkarīgus no trešajām valstīm. Un CO2 izmešu daudzums arī ir milzīgs. Kodola enerģija savukārt rada drošības problēmas. Un tad vēl ir kodola atkritumi. Taču teikšu, ka šobrīd abi enerģijas avoti joprojām ir vajadzīgi. Bet, jebkurā gadījumā mums ir jāmeklē papildu risinājumi, jauni varianti. Šobrīd ir pētniecība attīstīta, un tīpaši mēs runājam par fosilā kurināmā izmantošanu, piemēram, CO2, uzglabāšanas sistēmas tiek attīstītas, izmantojam ar vien uh, nekaitīgākos kurināmo veidus, piestrādājam pie drošības aspektiem un varam jau tagad panākt diezgan labu progresu attiecību uz tā saucamo tīro enerģiju. Tāpēc vēlos ļoti skaidri nošķirt energopētniecību un energopolitiku. Par pētniecību runājot, protams, ir jābūt ārkārtīgi atvērtiem un jāinvestē, jo, kā mēs zinām, parasti zinātnē nekad ne, nevar iepriekš paredzēt, no kurienes tieši nāks labs risinājums. Nu, kā jau kolēģi pieminēja, diversifikācija ir būtiskākais risinājums, jābūt līdzvarotai pieejai Kamēr mēs meklējam un cenšamies panākt energo piegādes drošību, tad paralēli ir izcināt, protams, arī dabas aizsardzības jautājums un arī tīri ekonomisko aspektu, lai enerģija nebūtu dārga. Kā jau ir pieminējuši vairāki aspekti, vairāki kolēģi, šobrīd mēs Eiropas parlamentā esam izskatījuši 2007. 2009. gada rīcības plānu un varam teikt, ka tīri juridiski esam izveidojuši attiecīgos pamatus, lai tiktu nodrošināta piegādes drošība. Bet te pašā laikā mums ir jārisina jautājumi visos līmeņos, visā ķēdē, sākot ar ražošanu līdz pat patēriņam. Vispirms šeit ir jārunā par iekšējā tirgus izveidi, ar pilnīgi visām sastāvdaļām, ar starpsavienojumiem, ar tīkliem, un mums ir jāturpina joprojām runāt par to, ka enerģija ir jātaupa, un tad vēl paralēli ir jāveicina atjaunīgās enerģijas izmantošana. Tas jau tiek darīts vairākus gadus, bet nākotnē ir vajadzīgi vēl lielāka centiena. Paldies, priekšsēdētē! Jā, paldies! Un tagad lūdzu Mastra Nauru kundze no Itālijas. Grazie, prezidente, solo per condividere. Paldies, priekšsēdētē. Tas, ko es gribēju teikt, ka es varu atbalstīt ļoti daudz deputātu teikto. Šodien sanāksmē mēs dzirdējām ļoti daudz interesantu komentāru. No deputātiem, gan no parlamenta, no valsts parlamentiem, no Eiropas Savienības parlamenta, Un mums ir arī ļoti daudz dokumentu, uz kuriem mēs varam balstīt mūsu diskusiju. Es domāju, ka šobrīd ir absolūti skaidrs, ka visi saprot, ka energodrošība ir ārkārtīgi svarīga. Daudzos gadījumos, protams, atšķiras prioritātes vai arī mērķi dalību valstīm. Un tas ir saprotams. Un skaidrs, ka katra valsts daudzos gadījumos ir mazliet sautīga jo pirmais mērķis ir pārliecināties, ka savā valstī ir energo drošība. Bet tad šodien un diskusiju laikā varējām pārliecināties, un arī mūsu eksperti to ir teikuši, ka ir jāstrādā pie solidaritātes, ir jāstrādā pie jaunā energodrošības līguma. Kā pieminēja Svoboda kungs, Pirms viņš aizgāja, pirms pāris minūtēm mums ir jāstrādā sadarbības virzienā, nevis likumdošanas virzienā. Un tāpēc šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu sadarbība būtu arvien veiksmīgāka, lai mēs skaidri saprastu, kādi ir labumi un rezultāti cieši sadarbojoties. Tātad jau tagad mums ir sadarbības iespējas kurus mēs varam izmantot, varam, protams, palielināt šādas iespējas, paplašināt un izmantot ar vien lielākā mērā. Un, manuprāt, būtu arī ļoti noderīgi, ja mēs kopā slēgtu līgumus un šādā veidā nodrošinātu arī stimulus dalību valstīm. Tas būtu tīri ekonomisks ieguvums dalību valstīm piedalīties šajā strateģiskajā uzdevumā. Protams, nāksies arī zināmas upurus nest, bet te pašā laikā būs arī labumi. Nekad nebūs tā, ka ir tikai labumi un nekas nav jādod. Bet jebkurā gadījumā solidaritātes pamats jau eksistē un varam uz tā būvēt. Paldies, saka priekšsēdētāja. Nākamais ir Ivans Nikolaevs no Bulgārijas. Благодаря ви, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji. Turpināšu Slovākijas kolēģi teikto. Nu, tad es varu teikt, ka ja ir kāda valsts, kurai pavisam slikti gāja krīzes, gāzes krīzes laikā, tad, nu, blakus Slovākijai bija arī mana valsts, Bulgārija. Nu, tad varam teikt, ka nevienai citai valstī nav tik milzīgas intereses pār Eiropas energa kopienu kā Bulgārijai. Šodien izskanējušās idejas pār vienotu tiesisko ietvaru un kopienas izveidi visām dalību valstīm, kā arī kandidātu valstīm šķiet ļoti pievilcīgas. Runāšu tagad par trīs aspektiem, kas, manuprāt, ir pelnījuši mūsu uzmanību. Vispirms, mēs esam pārliecināti, ka Starpsavienojumi ir absolūti vajadzīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt piegāžu drošību. Ja ir starpsavienojumi, tad katra dalība valsts varēs izveidot rezerves variantu katram energoavotam, un tas ir tīpaši svarīgi, ja mēs runājam par gāzi. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs jautājums, un vairāk par to jau ir runājuši, tā ir vajadzība uzlabot energoefektivitāti. Un es runāju par energoefektivitāti tieši tādēļ, ka bijušā Varšavas pakta valstis, kas ir Austrumēropas valstis, šajās valstīs ekonomika bieži vien ir energoietilpīga. Un, ja mēs varētu vairāk taupīt enerģijas, tad uzlabosim arī savu piegādu un enerģijas drošību. Jo Ja ir mazāka piegāde, tad arī resursu pieprasījums samazinās. Un pēdējais aspekts, par ko es vēlos runāt, ir par kodola enerģijas nākotni. Skaidrs, ka kodola enerģija spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu 21. gadsimtā. Tā pašā laikā rodas trīs svarīgi risināmi jautājumi. vairāk kodolreaktoru neobligāti nozīmēs to, ka būs lielākā energodrošība. Bulgārijā ir tā, ka lielākā daļa energopiegādes nāk no vienas valsts, un līdz ar to būvējot vēl vienu kodola reaktoru, kas nāktu principā no tās pašas valsts, no tā paša avota, tas īstenība neveicinās ne mūsu drošības līmeni, ne arī citu valstu drošību. Vēl viena lieta. Kodola reaktori darbojas izmantojot fosīlo kurināmo. Viņi izmanto urānu, kas, kura krājumi arī ir ierobežoti līdzīgi kā naftai. Un Tāpēc varu teikt, ka nu, tas nav tas drošākais avots. Tāpēc, manuprāt, paliek spēkā jautājums, ko tad katra valsts dara ar saražotu enerģiju un ar kodola atkritumiem. Ja kāda valsts jau ir uzbūvējusi savu kodola reaktoru, tad kādā veidā jūs plānojat Uh, risināt atkritumu jautājumus, jo ir tā, ja jūs eksportējat savus atkritumus uz citu valstu, tad īstenībā jūs atkal kļūstat atkarīgi. Un šī atkarība ir ļoti līdzīga atkarībai no naftas, jo atkritumu izvešana uz citu valstu nozīmēs to, ka, ka šī valsts ir pateikt, nē, mēs vairs neņemsim. Un uh, priekšsēdētāji man ir vēl divi deputāti, kas ir pieteikušies, un tā kā bija Zēkungs jau ir runājis, Tad mēs ļausim izteikties mūsu referentam, jo jautājumu bija šodien ļoti daudz, un es domāju, ka referentam būs vajadzīgs laiks, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, un tagad ļausim izteikties Gertvorda kungam no Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas, un tad pēdējais būs Žans Bizē. Vai jums ir iebildumi? Un tad sāksim ar Gartfolda. Priekšsēdētāji. Es gribēju šeit izteikties kā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvis. Mums ir vairāki ziņojumi par šo jautājumu. Un pēc būtības, ja mēs runājam par fosilā kurināma aizstāšanu ar atjaunīgo enerģiju, daļai, protams, arī ar kodola enerģiju, mēs runājam lielākoties par elektrības ražošanu, bet savukārt energo drošības jautājums un attiecīgi arī patēriņa jautājums Eiropā ir ne, tieši nevis elektrības sektors, lai gan elektrības sektors ir ārkārtīgi svarīgs, bet ir arī citi sektori, piemēram, ogles, ķīmiskie, ķīmiskās vielas, ir tīpaši par oglēm runājot, mēs izmantojam transportā, apkurē. Un tāpēc, kad mēs runājam par naftu un gāzi, tad vēlos teikt, ka tas resurs, par kuru arī ir jārunā, tā, ir ogļu resurs. Un šajā gadījumā mēs runājam arī par resursu, kas, kura izmantošana nozīmē arī diezgan liels CO2 izmešus. Un runājot par uh, CCS tehnikas attīstību, kas ir carbon capture and sequestration, oglekļa uzkrāšana un uzglabāšana, un šobrīd šī sistēma, šī tehnoloģija vēl nav sevi pierādījusi, un īstenībā veidojas diezgan nopietna dilemma. Tas, ka šī tehnoloģija prasa papildu tehnoloģijas izmantošanu, lai uzkrātu CO2. Un tas nozīmē, ka ja jo vairāk mēs izmantosim šādu enerģiju, tad tādu dārgu resursu kā ogles mēs patērēsim ātrāk nekā, ja mēs neizmantosim šo CCS tehnoloģiju. Un tāpēc vēlos teikt, ka, protams, ir jāiz... jātīsta jaunās tehnoloģijas, taču, jā, mēs šobrīd gal galā konstatēsim, ka uh, klimata pārmaiņas ir mūsu lielāka problēma, un tad, tad jā, tad mēs varam izmantot šo sistēmu, lai gan pēdējā laikā, pēdējā ziema mums ir pierādījis, ka, nu, klimata pārmaiņas nav tas tā lielāka problēma. Taču, ja šie pravietojumi par uh, temperatūras līmeņu palielināšanos nepiepildīsies, tad mēs varam varbūt izmantot ogles ar daudz lielāku atdevi. To es gribēju pieminēt. Un vēlos teikt, ka ogles, kā, kā fosīlais kurināmais, kuru mēs varam izmantot, un tiešām resurss ir diezgan liels. Paldies, un pēdējais, kas šodien runās, ir Bizē kundze. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribētu uzsvērt to, cik eh, svarīgi ir ātri eh, atbildēt uz to priekšlikumu, ar ko nāca klajā Buzekungs un eh, Delorkungs, tā tad izveidot Eiropas energo kopienu, jo ir nepieciešams laiks, mums visiem ir jāatjēdzas no šīs finanšu krīzes, kas ir bijusi pietiekami smaga uh, kopš 1929. Uh, gada nav nekad tāda krīze redzēta. Tā tad ir nepieciešama ekonomiskā augšupeja. Mēs šeit parlamentā daudz runājam par uh, stratēģiju 2020. Es domāju, ka tas tāds zināms anahronisms. Neizmantot uh, un neizveidot šo Eiropas energokopienu ātri. Uh, izmantojot tās valsts, kuras ir gatavas izmantot, izmantot šo koncepciju. Izvērst tā tad pastiprināto sadarbību un uh, citas valsts sekot, manuprāt, šāds mehānisms būtu ļoti dabīgs un, uh, manuprāt, tas arī mazinātu atbrīvotu energoresursu cenas uh, tirgu, kas ir ārkārtīgi svarīgs arī šai ekonomiskā krīzē, tāpēc es vēlreiz uzsveru, cik ārkārtīgi svarīgi ir ātri pieņemt šos lēmumus. Thank you, monsieur Bizet. Paldies, Bizē kungs. Un tagad lūdzu referenta kungs Jāceks Sārjušvalski. Paldies, priekšsēdētāji. Tik daudzi jautājumi tika apspriesti šodien mūsu diskusijas laikā un īstenībā nevarēšu atbildēt uz visu, tāpēc runāšu par atsevišķiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Vispirms runāšu par to, ko pieminēja Lietuvas pārstāvis. Viņš uzsvēra, ka iekšējais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs. Vispirms diskusijā mēs daudz dzirdējam par vienoto tirgu, kas ir otrā darba grupa, un tad mēs dzirdējam arī daudz par vīdu, jo tā ir, treš, tā ir trešā darba grupa, līdz ar to varbūt šos jautājumus es nekomentēšu, komentēšu iekšējo tirgu. Visi saprot, ka iekšējais tirgus enerģētikas jomā ir ārkārtīgi svarīgs. Un visi arī skaidri pateiks, ka šī, šis vienotās tirgus ir vienlīdz svarīgs visās jomās ar enerģētiku. Te pašā laikā jautājums ir, vai mēs varam izveidot vienotu tirgu, ja nav vienotās drošības, vai mēs varam no vienas puses liberalizēt, bet te pašā laikā vēl nodrošināt absolūti caurskatāmu energo uh, piegādas kustību, ja drošības līmenis atšķirsies. Un nu, tas ir jautājums. Vienkārši es gribēju to uzdot, un gribēju jums pateikt, ka šie divi aspekti ir sastarpēji saistīti. Tagad atbildēšu nākamajam runātājam. Viņš uzdeva vairākus jautājumus, bet ko es īpaši pamatnēju? Viņš teica, ka Lielbritānija nelabprāt runāja par energodrošību, bet tagad, kad viņi ir pamanījuši, ka gāzes un naftas sāk pietrūkt, tad viņi ir lielākā mērā gatavi runāt par energodrošību. Čārlis, tu taču atceries, cik grūti mums bija pārliecināt kolēģis no Lielbritānijas to, ka mums ir vajadzīga kopīga politika arī šajā jomā. Nu, tad mans komentārs būtu, nu jā, es zinu, ka vakar jums bija daudz gāzes un naftas, un, un rīt var gadīties, ka vairs nebūs. Un tas pats attiecas daudzām citām valstīm, ka šodien ir kāds resurs, un, un rīt vairs nebūs. Un tas pats attiecas uz arī daudziem citiem resursiem, un uh, jau šis fakts vien pierāda uz to, ka mums ir vajadzīga kopīga pieeja, nevis sautīga pieeja. Ok, šo vārdu neviens nelietoja, bet nu pavisam prasti izsakoties. Ir tā, vai nu solidaritāte, vai nu sautīgums. Lorda opera, trīs jautājumi. Mēlos atbildēt uz tiem. Viņš pajautāja, vai komisija šobrīd kaut ko gatavo. Jā, tik tiešām ir stratēģija Te pašā laikā trūkst grības, lai šī stratēģija kļūtu par īstenību. Un pat uh, šī slavena gāzes regula, par kuru tiek runāts atkal un atkal, kas pēc būtības 194. panta materializācija. Un, jā, nu, pirmais projekts bija ļoti ambiciozs, un tad komisija iedeva šo dokumentu dalību valstīm, un gal galā tapa dokuments, kas vispār nav ambiciozs. Un gal galā, kad jau pienāca gala projekta vārds, ir vēl mazāks ambīcija līmenis, un tagad atkal notiek apspriešana, un teikšu, kā ir. Visticamāk, notiks tā, ka projekts, kas ir nācis no parlamenta ar lielu ambīciju līmeni un ar, ar lielu politisko gribu, šis projekts tiks nogalināts vienkārši tādēļ, nu, teiksim, maigi trūka entuziasma no komisijas un padomas puses. Tas nozīmē, ka, ja nebūs politiskās grības, nebūs arī nekādu rezultātu. Tad jūs teicat, ka 90 dienām pietiktu naftas krājumu. Tad jūs jautājat arī par drošību un, un ilgspējīgu izmantošanu. Nu, tur var divas stundas runāt no vietas. Es gribētu atbildēt Likie kungam, bet redzu, ka viņš nav zālē, tāpēc turpināšu angļu valodā jo viņš nav klāt, lai uzklausītu atbildi. Viņš pajautāja par Krieviju. Mēs no centrālās un austrum Eiropas skaidri zinām, kas ir ar Krieviju, un patīkam dažreiz, kā arī Parīzē pamana Krieviju. Nu, runājot par to, kas notika Ukrainā un kas šobrīd notiek Baltkrievijā, mēs zaudējam mūsu kaimiņa attiecības vienkārši tādēļ, ka enerģija tiek izmantot kā politiskais ierocis. Tagad ir skaidrs. Atcerēsimies kaut vai aspektu, kas saistīts ar Krievijas kara flotes stacionēšanu Sevastopoļā un arī ar spiedienu, kas tiek izdarīts uz Lukašenko. Nu jā, šādā veidā Lekieka un Ga jautājums, manuprāt, ir atbildēts. Jā, es arī tāpat kā viņš uzskatu, ka kodola enerģija ir nākotnes enerģija. Ir daži dalībās, kas negribētu Nu, tā pašā laikā ir tā, jūs atceraties, ka vācieši, kas paši negrib būvēt, viņi, viņi pērk jūsu enerģiju, kas tiek saržota nu, ar kodola reaktoriem. Un tad, jā, protams, es domāju, ka ir pilnīgi normāli, ka mēs izmantojam šo dažādu salikumu, vai arī kā jūs runājat par enerģētikas buketi. Tātad eh, ļaut izvēlēties katrai dalību valstī to, kas tai ir ērtāks. Nākamais runātājs, viņš pieminēja par politisko, politisko grību, un manuprāt, jā, tas ir būtiskākais vārds, un tas tas lielākais deficīts arī. Un, ja es pareizi saprotu, ka mēs varam izmantot Schengena tipa formulas, kas ir uh, obligātā sadarbībā, nu tad lieta ir tāda, ka mums ir Mums ir tie, kuriem nekā nav. Nu jā, viņi ļoti viegli savācas kopā, bet, diemžēl, viņi šādā veidā gāzi saražot nevar. Un tad vēl ir citas valstis. Nu, parasti ir tā. Nu jā, es neminēšu vārdā, nu parasti tie, kas negrib solidaritāti, tie ir tie, kuriem labi iet. Tie, kuriem ir labi resursi, vai arī tie, kas pirms daudziem gadiem bijuši ļoti viedi, pateicoties ģenerāla Degola, uh, gudrībai, un es neminēšu vārdā, protams, kas tā ir par valsti, un šī valsts ir investējusi kodola enerģijā, bet tagad šai valstī ir ļoti labi iet. Un, protams, ir arī citas valsts, kurām savienojumi ir vairākas caurulis pat uz citiem kontinentiem. Nu, teiksim tā. Tāpēc arī doma jau ir ļoti laba. Bet, ja šie potenciālie solidaritātes piegādātāji nespēlēs kopā ar mums, bet gribēs piedalīties tikai tie, kuriem šī solidaritāte ir īpaši vajadzīga, tad īstenībā mēs neko nepanāksim. Daudz deputāti ir runājuši par ilgtermiņa drošību, kas, protams, iekļaujas jaunos avotus, pētniecības centienus un tā tālāk. Bet tas ir kaut kas pavisam savādāks. Īstenībā tā ir drīzāk stratēģija, kas prasa 20 vai 30 gadus, bet drošība īstenībā ir īstermiņā, jo ja Bulgārija netiek piegādāta gāze, kur ir Bulgārijas pārstāvis, vai arī Slovākija netiek piegādāta gāze, tad, kad slimnīcām uh, nav iespējas turpināt darbu, ja rūpnīcas nevar turpināt darbu un transports vairs neiet, nu tad, jā, tas ir nopietnas pārkāpums, tā ir ļoti nopietna situācija, tā kā bombardēšana īstenībā var paralizēt valsti, izmantojot šādu veidu ieroci. Tāpēc varu teikt, ka tas ir īstermiņa risinājums, un šeit mēs runājam par naftu un gāzi. Un to var nopirkt, protams, Rotterdams biržā, resursu biržā, bet te pašā laikā jūs saprotat, ka daudzos gadījumos gāzes piegāžu drošība mums ir liela problēma. Nu, mums ir vienošanās ar Kievu, un šeit savukārt ir divu veidu sekas. Sanāk tā, ka mēs varam zaudēt labas attiecības ar kaimiņiem, austrumpusē, pusē, bet ja kāds varētu savietot vienā grafikā uh, demokrātijas un gāzes cenas indeksus, tad jūs varētu redzēt, ka jo lielāka jums ir demokrātija, jo vairāk jūs maksājat par gāzi. Vēl viena svarīga lieta šajā kontekstā runājot par finanšu un ekonomikas krīzi, un šeit es nevaru piekrist vienam runātājam, viņš teica, ka krīze jau ir galā. Nē, nē, nē, nē, šobrīd ir otrais vilnis, un daži ekonomisti saka, ka īsnībā krīze vēl ir priekšā. Šis otrais, otrais vilnis it kā dod zināmu izaugsmu, bet īsnībā tas ir tikai aspekts nākamajam kritienam. Bet, nu, es teikšu, kā, ja nebūs enerģijas ar nelielām izmaksām un jāveidos tādu monopolu piegādātāju kā Krievija gāzes jomā, tad viņi var rīkoties tā, kā viņi to parasti dara, ka viņi dodas uz opeku. Un tagad tā, kad, kad Amerikā ir atklāta gāze šalfos, Un tad uh, ir tā, ka nu, no Krievijas mums ir piegādas, un tad sašķidrinātā gāze Rotterdamā maksā 150. Nu, tad sanāk tā, mēs par Krievijas gāzi maksājam divreiz vairāk nekā vajag. Tas, protams, likvidē darba vietas, tas palēnina mūsu izaugsme un nekādā gadījumā neveicina Eiropas konkurētspēju. Izskanēja arī jautājums no Vidgrada kunga, kurš tad par to visu maksās? Un kas mums ir vajadzīgs no valsts? Tad, kad tirgus nedarbojas, vai arī valsts nevar tikt galā ar savām problēmām, tur Eiropas Savienībai ir jāpiedalās ar savu spēku un ar savu naudu. Tātad, jā, ir kāds starp, starp savienojums, kas ir ekonomiski neloģisks, nepamatots, tad tas ir jāmaksā no Eiropas Savienības budžeta ja mēs varam veidot rezerves, tad tie, kas investē, viņiem ir jāsaniem, jāsaņem attiecīgais atalgojums. Tātad, ja viņi investē, mēs viņiem dodam kaut ko pretī. Ja kāds būvē rezerviju infrastruktūru, tad varbūt tā, ja viņš krīzes laikā piegādā šo enerģiju, tad mēs maksāsim par 20% vairāk, kaut kā tā. Tā, lai no Eiropas Savienības būtu šī apdrošināšanas aspekts, šī grupas kopīgā politika. Nu, tad jautājums izskanēja, vai jūs gribētu 27 atsevišķas politikas šeit, vai arī vienu, vienotu. Vidbrota kungs, jā, mums ir vīzija bet te pašā laikā mums nav pietiekams politiskās gribas, nav īsti skaidrs, kurš maksās, bet, manuprāt, Eiropas Savienības budžets ir tas, kas, kas maksās par to. Ir nepieciešams eh, investīciju centienus uh, piefiksēt, lai dalībvalsts un uzņēmumi uh, tiktu stimulēti ieguldīt tātad šajā uzglabāšanas uh, infrastruktūrā un tā tālāk atbilstoši iekšējā tirgus noteikumiem, bet tās ir valsts uh, iestādes, kurām ir jāiejaucas tad un tur, kur tirgus vairs nefunkcionē. And, and is, refer... Runājot par Nabuko, šeit es atbildēšu turku kolēģi uzdotajam jautājumam. Jautājums ir sarežģīts. Lieta ir sarežģīta. Nevēlētos, uh, lai turki Turcijas pārstāvis savilktu kopā iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā un solidaritāte energo pieāde, piegādē, jo saistības šeit nav. Es zinu visus par un pret, ticiet man, es tiešām zinu, cik daudz turki ir ielikuši šajās iestāšanās sajūtās, taču runājot par energo piegādes drošības institucionalizēšanu, tad mums ar Turciju ir pavisam cits nolīgums. Runājot par to, ko Eiropas parlaments dara, mums ir ambiciozs pro projekts. Šis projekts ir ļoti ambiciozs, taču negribu, lai tajā tiktu ielikts pārāk daudz cerības. Necerēsim un negaidīsim no šī projekta pārāk daudz, un uz šīs bīstamās nocis arī beigšu savu uzstāšanos. Paldies! Thank you, Mr. Sarjus Volskim. Paldies Sarjusam Volskim. Vēlētos pateikt, ka es esmu ļoti pagodināta, ka man bija ļauts vadīt šās pēcpusdienas darba grupu vismaz daļēji. Un vēlētos nobeigt ar to, ka pateiktu, ka Katra dalība valsts ir darbojusies eh, savā noteiktā veidā, un runājot par kodolenerģiju, tad pēc desmit dienām Zviedrijas Rikstāgā būs vēlējums, būs eh, balsojums par to, vai Zviedrijā tiks celts jauns kodolreaktors vai nē. Vēlējos vēlreiz uzsvērt, ka jebkāds balsojuma rezultāts ietekmēs Zviedrijas energo drošību turpmākajos gados. Man būs liels prieks jūs redzēt, man bija ļoti liels prieks uzklausīt šovakar jūsu argumentus, un tos es nodošu tālāk Zviedrijas Rikstāgam. Paldies, lai jums jauks vakars!